Procediamo con la sessione di voto avviso la. Un mēs tagad varam sākt balsojumu. Ir lūgums toši parlamenta žurnālistu puses. Katram balsu rezultātam mums ir ja skaidri jānorāda par pret un atturošās balses. Mēs vēlamies viņiem maksimāli vienkāršot dzīvi. Un tagad mēs pārējām pie balsojuma. Karlos Keļo ziņojums drošības elementu un biometrijas standarti, kas ir iestrādāti pasos un ceļošanas dokumentos. Mēs skatām regulas priekšlikumu. Mēs esam e, svītrojuši mutisko grozījumu, mēs balsojam par pirmo grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Un tālāk grozītās, grozītais priekšlikums kopumā par pret atturas pieņemts. Balsojam personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 682 balsis. Kopā 594 par 51 pret 37 saturas apsveicam referentu un mēs pārējām tagad pie Jāsperonikungs. Uh, eh, eh, Lūdzu vārdu. Paldies priekšsēdētāji, runājot par sanāksmi. Jūs sacījāt, ka pēc žurnālistu lūguma E, protams, tā ir ļoti cienījams ļaužu kategorija. Jūs gatavoties paziņot visu balsu rezultātu, bet, manuprāt, reglamentu nosaka deputāti, nevis žurnālisti. Un es gribētu zināt,